Lasaka kunga ziņojums emisiju standartu noteikšana. A, vides komite, NV komiteja arī mums ir sniegus atzinumu. Turpināsim par jauniem viegliem kravas automobīļiem emisiju standartu noteikšanā. Pirmais, bals, pirm, vispirms jābalso par kompromisu A. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Tālāk B kompromiss. Tā ir trešā lapus uz mājām balsošanas saraksta, ja jūs nevarat to atrast. Tre... B kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. Četrdesmit trešais grozījums. Tas ir par 15 apsvērumu stērka kunga grozījums. Par? Jā, jūs varat izsakot notikumiem, ja? Pret? Atturs? Pieņemts. Kompromiss C. Par? pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, kolēģi. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 17 par, 16 pret, 2 atturējās, kompromiss C ir pieņemts. Tālāk grozījumi par datumiem. Tātad to sākam ar 7. panta pirmo apakšpunktu. Balsosim blokā par visiem šiem grozījumiem. 16 grozījumi šķiet viss kopā. Tātad par 16. bloku balsosim par. Pret. Atturs pieņem. Nē, pilnīgi skaidrs, ka noraidīts. Tālāk balsosim par bloku 17, numuru 17 par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski šo balsojumu, lūdzu, kolēģi. Balsosim par 17. grozījumu bloku. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 17 par, 18 pret, noraidīts. Tālāk D kompromiss. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. E kompromiss. Par. Pret. Atturs pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Tātad balsojam elektroniski par e-kompromisu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 17 par, 18 pret, kompromiss E noraidīts. 95. grozījums. Par? Pret? Atturs? Noraidīts. 94. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 94. grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 17 par, 17 pret, viens atturējās, noraidīts. Simtais grozījums. 101. Es atvainojos, 101. Aš šķiet, jā, 101. ir iekļauts 95. grozījumā, tāpēc 100. Elka drāvī grozījums par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski, balsosim elektroniski, tagad par Elka drāvī grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 19 par, 16 pret. Apstiprināts. 126. grozījums. Rikē kungs iesniedz par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski arī šoreiz. Tātad 126. sākam balsot. Nobalsojuši. Beidzam balsot. 18 par, 17 pret. Pieņemts. 50. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski par 50. elektrāvīziņu eh, grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 par, 17 pret. Pieņemts. Nu, Tēlo kungs noteikti domā, oh, kā tad tik cieši notiek šitā, šāda balsošana. Neuztraucieties, Tēlo kungs, tik bieži tā viss negadās. Tālāk 52. Elkadrāvī atkal par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. 52. grozījums sākam. Beidzam balsot. 18 pār 17 pret pieņemts. 51. atkrīt. Tāpēc tālāk pārējam pie 18. bloka. Nu, parlamentā ir arī tādi deputāti, kas saka, ka tad, kad balsojums sākās, nedrīkst vairs citus laist iekšā, bet, nu, es domāju, ka diez vai tādu likumu varam piemērot šeit. Tātad, 18. grozījuma bloks par, pret, atturs, Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojam elektroniski par 18. grozījumu bloku. Nu, redzēsim, vai Farganas kungs no nesis mums pārmaiņas ierodoties zālē. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nē, šķiet nebija nekādas starpības 24 par 13 pret pieņemts. Tālāk 68. Fidans kungs ieradās īsta laikā, lai balsot par savu grozījumu par pret atturs pieņemts. Septiņdesmitais atkrīt. Un nonākam pie 83. grozījuma pirmās daļas. Nē, tātad 87. tomēr tālāk ir. 87. Liberatskī grozījums. Par? Pret? Atturs noraidīts. 109. 109. tikau par, pret, atturs, noraidīts. Simt piecdesmit septītais un simt piecdesmit astotais atkrīt. Tālāk grozījumi, kas attiecas uz spēku apvienošanu ražotājiem, 88. līdz 104. grozījums blokā par pret, atturs, noraidīts. Tālāk pārējie grozījumi. 55. Fidanzas kunga grozījums par? Pret? At, pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski, tātad balsojam elektroniski par 55. Beidzam balsot. 18 par, 18 pret noraidīts. 67. par pret atturs pieņemts. 69. par pret atturs pieņemts. 89. atkrīt. Tālāk blokā no 90, 90 98, 97, 98 grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 98 līdz 99 grozījums blokā pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 par, 17 pret. Pieņemts. 110. 110. ir atsaukts. 111. tālāk. Fajonas kundzes grozījums. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. 127. par? Pret? Atturs? Noraidīts. 17. referenta grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 132. tikauklons grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 18. referenta grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 19. referenta grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 133. par, pret, atturs, noraidīts. 135. par, pret, atturs, noraidīts. 20. referenta grozījums par, pret, atturs, noraidīts atturs noraidīts. 134. par pret atturs. Vai varam pārbaudīt elektronisku šo balsojumu? Tātad elektronisku par 134. Beidzam balsot. 19 par, 19 pret. Noraidīts. 138. Par? Pret? Atturs pieņemts. 138. Par? Pret? Atturs pieņemts. 140. Par? Pret? Atturs pieņemts Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim tomēr. Tātad 140. elektroniski. Beidzam balsot. Jā, 18 par 20 pret noraidīts. 150. par pret atturs noraidīts. 151. par pret atturs. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 151. elektroniski. Beidzam balsot. 15 par 23 pret jā, patiešām noraidīts. 24. divās daļās. Pirmā daļa, pirmais punkts par, pret, atturs Noradīts otrā daļa par pret aturs. Arī noraidīts. 152. par pret aturs. Pārbaudīsim elektroniski 152, 153, kas ir identiski grozījumi. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 18 par 20 pret. Noraidīts. 154. un 155. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 162. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 168. par. Pret. Atturs Pieņemts. 100, eh, 32. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 33. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 34. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 35. par pret, atturs, noraidīts. 36. par, pret, atturs, noraidīts. 41. atkrīt, jo pieņēmām B kompromisu. 44. par, pret, atturs, pieņemts. 49. līdz ar to atkrīt, un līdz ar to pāriem pie gala balsojuma Elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 32 par, 4 pret, 2 atturējās. Ziņojums ir pieņemts, šis atzinums ir pieņemts. Apsveicam Lasaka kungu. godātai kolēģi, tā kā mēs visi tik efektīvi darbojāmies, disciplinēti nobalsojām, komisāra Damen, Damenaki paredzēs ierasties pulkstens 9.45, mums līdz ar to nāksies pārtraukt darbu līdz 9.45, kad ieradīsies komisijas pārstāvs un tāpēc to arī darīsim. Lūdzu, nepazūdiet pārāk tālu gaitiņos, lai 9.45 varētu būt šeit, varam būt šeit un varam uzklausīt viņu. Un lai varam viņu tiešām ar pompu arī sveikt mūsu vidū. Tātad atpakaļ mums jābūt apmēram pēc 15 minūtēm. Okay, colleagues, I don't know. Labi, kolēģi. Nezinu, vai vēl kādu deputā, deputātu ir ārpusē. Ja jūs kādu tur redzat, velciet iekšā. Nākamais darba kārtības punkts. Integrētā jūrniecības politika. Referente ir Maisnēres kundze bet man ir tas gods sveikt šeit komisāru, komisāri Damanaki šajā komitejā šorīt. Mums ir diezgan tāda bieža viedokļu apmaiņa viceprezidents Kalas, jūs pati, tā Jānikungs, par turismu. Eh, mēs patiešām gribam iepazīt eh, mūsu komisārus šajā komitejā. Jūs esat laipni aicināti šorīt šeit. Un ļoti jauki, ka jūs varēsiet piedalīties mūsu diskusijās. Es došu jums vārdu Nu, deputāti un Maisners kundzei droši vien būs pēc tam, ko teikt. Komisāri, dodu jums vārdu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es darīšu, ko varu, un es varu solīt to, ka es nejaukšos tā Jānī vai Kalasa kunga jautājumos priekšsādātāja referents kundze, mēsnērs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi. Uh, Gribu jums pateikties pirmkārt par eh, laipno aicinājumu uz šo diskusiju. Ziņojums par integrēto jūrniecības politiku. Tātad šis ziņojums ir vairāk nekā tikai faktu izklāsts. Tas apstiprina parlamenta uh, politiku pieeja un nosaka tās nostāju. Jūsu e, dalība apstiprina demokrātisko, mūsu politikas demokrātisko likumdošanu, un es esmu par to pateicīga. Šodien vairāk nekā jebkad e, labumu no integrētas pieejas jūrniecības lietās ir vairāk nekā skaidrs. Meksikas līcī notikušā naftas noplūde un piratizācijas izplatīšanās ir tas, kam mums jāpievērš uzmanība. Ir piemēri daudz lielākam e, grūtību tīklam. E, jūras e, vidē e, notiek biodaudzveidības zudums, klimata pārmaiņas, jūrniecības resursu izmantošana, arī pārzveja. Tas nenotiek viss paralēli. Viņi kopā E, rada problēmas, kas e, ir lielāks nekā tās sastāvdaļas. Un līdzīgi mūsu atbildēji ir jābalstās uz sabalansētu vīziju, kas e, aptver dažādas politikas. Tas ir jūrniecības politikas pamats izveidot miedarbību starp esošajām politikām un interesēm, lai apvienot un koordinētu uh, dažādu sektoru pūliņus, lai paaugstinātu efektivitāti. Bet kāda ir situācija šobrīd? Es īsi pastāstīšu par galvenajām prioritātēm, pie kurām es strādāju kopš februāra. Es sākšu ar 2020. gada stratēģiju ar ekonomisku izaugsmu, nodarbinātību un inovācijām. Es uzskatu, ka pastāv potenciāls, kad jūrniecības politikas var piedāvāt konkrēti šajos ekonomiski grūtajos laikos. Pagājušā mēnesī mēs uzsākām pētniecību par scenārijiem eh, attiecībā uz ilgtspējīgu eh, attīstību jūrā. Šis pētījums mm, novedies pie mūsu mērķa izveidot pārsektoru stratēģiju ilgtspējīgai eh, attīstībai jūras un piekrastes eh, reģionos, kā arī nodarbinātības attīstībai. Nu, tradicionālām, eh, teiksim, eh, jūrniekiem mēs varētu nodrošināt piemērotas karjeras, bet arī jaunās profesijas, kuras radīsies jaunajos sektoros, atjaunojumos enerģēti, enerģijas. enerģijas šīs te pētījums būs pieejams 2012. gadā. Citas prioritātes, lai saistītu vides, jūras vides aizsardzību mūsu jūras un piekrasts rajonos. Mēs to varam izdarīt, nosakot limitus uh, ilgtspējībai visās uh, cilvēkdarbības jomās, kas ietekmē vidi. Un mēs varam ieviest šo te mērķi direktīvā un ES klimata pārmaiņas un enerģētikas pakotnēm. Trešā prioritāte saistīti ar jūras basēnu stratēģijām. Re, reģionālās e, fokus ļauj mums e, izteikt prioritātes, kas nepieciešamas reģionālajām vajadzībām Mēs esam jau piemērojuši šo pieeju eh, paziņojumā eh, arkti, par arktisko reģionu, Baltijas jūras stratēģijā un paziņojumā IMP vidusjūrā. Turpmāk, saskaņā ar vispārīgo lietu un ārlietu padomas secinājumiem, mēs nāksim klājā ar stratēģija par Atlantiju līdz 2011. gada jūnijam. Ceturtā prioritāte ir IMP, e, tātad jūras plānošana e, un jūrniecības datu e, apvienošana. Es jūs mazliet informēšu. Mēs izplā, plānojam izdot paziņojumu līdz šī gada beigām un ziņosim par progresu un izteiksim e, arī likumdošanas opcijas, lai izveidotu kopīgu pieeju ēs kas attiecas uz jūrniecības e, monitoringa apvienošanu, mēs strādājam dalību valstīm, lai līdz e, šī gada oktobrim piedāvātu ceļu karti, lai izveidotu kopēju informācijas vidi šī projekta realizācija ļautu nacionālām iestātēm eh, vai nu tās nodarbojas ar nelikumīgu imigrāciju vai citām nelikumīgām aktivitātēm, vai arī vienkārši uzraugu jūrniecības aktivitātes. Un tad viņi visi gūs labumu no šīs te informācijas, ko sniegs citi sektori. Un, eh, rudenī e, tiks e, atklāts jūrniecības atlas, un mēs veicināsim informētības līmeņa celšanos pilsoņu vidū. Tā, e, būs arī paziņojums par jūras, jūrniecības datu izveidu. Piektais IMP starptautiskās dimensijas izveida arī ir vēl viena liela grū, e, grūtības. Eiropa spēlē galveno lomu jūrniecības pārvaldībā. Piemēram, mēs joprojām atbalstām ANO konvencijas izveidi par jūrniecības likumu. likumu. Mums ir jāturpina darbs, lai EI būtu labāka loma jūrniecības jomā, piemēram, jūrniecības e, organizācijām Vēl mums vajag finansu instrumentus, lai panāktu šos te mērķus. Pēc uh, vasaras komisija piedāvās regulu par IMP uh, e, finansēšanu tuvākajos gados. Mēs piedāvājam 50 miljonus eiro 2011. un 2012. gadā papildus tiem e, līdzekļiem, kas jau piešķir pilotam gat gatavošanās projektiem. Mēs rēķināmies ar jūsu atbalstu, lai uh, šī regula stātos spēkā 2011. gadā un lai šī te integrētā jūrniecības politika atrod savu īsto vietu nākamās perspektīvas ietvaros. Priekšsēdētāji, es zinu, ka darbs šajā komitejā balstās uh, uz sadarbības garu strādājot kopā un strādājot ar dažādām politikām, mēs varam panākt sinerģijas un nodarbu, nodrošināt visaptvarošu pieju, kurš tā teica, ka jūra visus apvieno, apvieno. Un tagad šī te e, frāze ir iegūst tādu burtisku uh, nozīmi, mēs visi sēžam vienā laivā. Es zinu, ka šajā komitejā man ir sabiedrotie, e, kas palīdzēs vadīt laivu pareizā virzienā. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies! Thank you for that, uh, Paldies, komisāri, kā es gaidīju. Jūs uh, ļoti lieliski izteicāties. Un mēs tātad uh, sāksim ar referenti Maisneres kundzei vārds, lūdzu. Paldies priekšādētāji, paldies komisārei par šiem ievadu vārdiem. Mums jau bija diskusijas par šo jautājumu, un es esmu domājusi pati par šo integrēto politiku. Mums um, ir 320 tūkstoši kilometru uh, piekrastes, uh, un daudz iedzīvotāji uh, atkarīgi ir no dzīves piekrastes reģionos. Daudz arī vēlas dzīvot piekrastē. 40% no uh, Eh, no IKP nāk no piekrastes reģioniem, un te parādās, ka potenciāls var, vēl ir ļoti liels izaugsmē. Mums ir jāņem, jādomā par transporta rīkošanu un tirzniecības eh, rīkošanu iekšzemē, kā arī eksports, protams, ir ļoti svarīgs. Un tāpēc es eh, apsveicu to, ka notiek eh, Eiropas līmenī eh, domāš, notiek plānošana, lai. Mm, bet mums ir visiem kopā jāstrādā pie šī jautājuma, lai mums būtu kopīga nākotne. Es runāju par kuģa būvniecību, kā arī par jūrniecību turismu, piekrastes enerģētiku, jūras, vid, jūras ekoloģijas aizsardzību, jūras pētniecību un to visu, protams, ietekmē klimata pārmaiņas. No vienas puses mums ir jūras liela ceļi, bet tāpat laikā mums tiek rašot enerģija, un mēs strādājam pie zivsaimniecības interesēm, un šeit parādas pretrunīgas intereses. Notika lielas diskusijas par dažām jūras daļām, un vēl joprojām nav nekādas vienošanās. Mēs piekrītam, ka tur ir lielas attīstības potenciāls attiecībā uz nodarbinātību arī Eiropas 2020 ietveros Mums vajag integrētu pieeju, mums jāizvairās no pārklāšanās un no tādiem strīdiem. Mums tomēr jāiet pragmatiski uz priekšu, un tāpēc arī integrēt, integrētā politika ir tik būtiska. Pārāk maz cilvēku Eiropā, pat tie, kas ir ietekmēti ar ša, darbojušajās industrijās un ir atkarīgi no jūras, daudzi nemaz to visu nezina Un tieši tā es vadījos savā eh, atzinumā. Mūsu komitejā mēs eh, divreiz jau esam, Pīče kungs jau, jau ir, eh, tagad jau ir miris, viņš arī iepriekš sastādīja atzinumu. Un, bet abos šajos gadījos transporta komiteja ir atbildīgā komiteja. Pirms es ķeros pie detaļām, es gribētu teikt, uh, par procedūru, par kuru mēs vienāja, vienojāmies mūsu komitē. Tātad 50. noteikums e, nosaka, ka mēs esam galvenā komiteja un zivsaimniecības komiteja arī, arī tiks iesaistīta šai darbā. Tas nozīmē, ka es sagatavoju projektu vispārīgiem aspektiem. Uh, abas komitejas e, sniegs savu atzinumu. E, es domāju, ka mēs esam vienojušies, ka šeit nav nekas daudz jāsaka par zivsaimniecības lietām, bet tomēr mēs vienojamies par tekstu, e, punktu pa punktam izskatījām, vismaz līdz 25. punktam mēs izgājām cauri. Es nu, atšķirībā no Pīčeka kunga e, neskatījos no sektoru viedokļu. Es gribēju tādu integrētu pieeju, jo es esmu pārliecināta, ka tad tas labums būtu visiem. Nākotnē mums ir jāraugās, protams, uz nākotnes iespējām, un to var izdarīt Eh, tikai tad, ja mēs raugāmies no plašāka viedokļa, ne, nevis izpētot vienu punktu par transportu, citu par zvejniecību un tā tālāk. Ši, eh, mēs nevaram to visu tā sadalīt pa tādām nodaļām. Mēs pieņēmām dālēnu ziņojumu par jūrniecības transportu, kas, kur ir runa tieši par transportu. Mums ir baltā grāmata par klimatu pārmaiņām, kur ir runa par vidi, un mums ir bijuši citi konkrēti sektori. Un savā pieejā es to visu esmu pieminējusi. Otrakārt, Es apskatīju zilo grāmatu 2007. gadā, un kas tagad ir ieviests, un kas vēl tiks ieviests, e, un komisijas 2009. gada pakotni skatījos. Tā tad ir vairākas lietas, un kuras es esmu izskatījusi. Iesākumā tā kā Eiropā ir svarīgākā loma kuģu būvniecībā nākotnes tehnoloģijas arī piekrastes instalācijās. Šis ir sektors, kur ir e, vajadzīga īpaša um, e, uzmanība, ja mēs runājam par stratēģiju. Un vēl par naftas noplūdi Meksikas līcī runājot. Uh, Mm, acīm redzot, mums tas jāpatur prātā, mums jāspēj reaģēt uz tādām lietām. E, mums patiešām jāpārskata daļa no mūsu likumdošanas, ja nu gadījumā kaut kas tāds notiek ar mums. Un es runāju par finansējumu, kas nepieciešams, komisija gan jau pieskārās tam, tātad 50 e, miljonu divos gados. varbūt mums jāizveido kāds piekrastas e, fonds. Ideja šī nāca no Rēgi komitejas, un es domāju, ka to būtu vērts apsvērt. Tālāk pārvaldība, kas ir daļa no mūsu stratēģijas. Visas dalība valstis un komisija Ehm, vajadzētu tām gādāt, lai būtu pieejamas struktūras vai arī piemērot struktūras. Ehm, jāskatās, kādas ir labākās prakses no dalību valstīm, lai redzētu, kas ir patiešām nostrādājis. Bez tā mums vajag kontakta punktus integrētai politikai dalību valstīs. Daudzos gadījumos mums tādu nav Mums ir jāizveido informācijas apmaiņas platformas, ja tādu nav. Man bija jāstrādā ar jūrniecības klasteriem. Viņi ir patiešām ļoti labi strādājuši un labi tas viss darbojas. Tur ir runa par ostām, jūr, kuģu būvniekiem un kuģu īpašniekiem. Uh, šī lieta arī ir jāturpina. Komisāri, jūs teicāt par dažādām stratēģijām, kuras mums jau ir, teiksim, Ziemeļjūras stratēģija un reģionālās stratēģijas. Mums tātad vajag integrētu jūrniecības politiku vienmēr paturēt prātā, jo es domāju, ka tas ir e, tāda situācija, kurā visi būs tikai uzvarētāji. Arī vidusjūrā, e, kas ir tādā īpašā pozīcijā, uh, jo tur ir dažādi atšķirīga kārtība, atšķirīgi teritoriālie ūdeņi, un tur mums vajag citu risinājumu. Un to mēs varētu, eh, varam darīt balstoties uz ANO eh, konvenciju par jūru. Par plānošanu runājot, eh, mums uzmanīgi jāpārdomā kuras jomas var izmantot un kuras nē, kuras zonas var izmantot, kuras nē. Es zinu, ka komisija pie tā jau strādā, pie šīs te direktīvas, kas mm, skar šos jautājumus. Komisāri, jūs minējāt, ka mums nepieciešami dati uzraudzības nolūkos, un jūs runājat par datu aizsardzību, arī par datu apmaiņu. Varbūt mums vajag papildu resursus, lai izveidotu nepieciešamās informācijas platformas. Un visbeidzot, ir viena lieta, kas man ienāca prātā pēc diskusijām Vācijā. Piča kungs to arī bija minējis savā ziņojumā. Komisija ir runājusi par integrāciju, par um, robežsargu, piekrastes sargu e, integrāciju. Varbūt mums ir jāpadomā par to. Un visbeidzot, pie citiem jautājumiem manā atziņojumā, manā ziņojumā mums ir jāpaskatās uz transporta stratēģiju. Mums ir baltā grāmata par klimata pārmaiņām. Uh, Mums ir eh, arī ja, eh, pārskatīšanas programma, jo industrija, industrijas rīcībā ir labas zināšanas, mums ir lielas tradīcijas, ilgas tradīcijas, un tāpēc mēs varam runāt par potenciālu. Mums vajag ilgspējīgu turismu eh, stratēģiju turisms ir daļa no Lisabonas stratēģijas. Nepieciešama izpēta visos šajos sektoros, arī piekrastes tehnoloģijās. Un zilās tehnoloģijās. Mums arī jā, jā, jāveic zinātniski pētījumi par dažādiem zinātnes nozarēm. Kā jūs redzat, Šis ir ļoti plašs ziņojums, kur tiek apskatītas dažādas disciplīnas un ietekmēs ekonomisko darbību nākotnē. Un tas, protams, arī ir svarīgi mūsu komitē. Vēl viena lieta. Es aizmirsu pateikt. Es beidzu savu ziņojumu ar jautājumu, un to es darīju ar nolūku. Es gribēju redzēt, un pārliecināties par to, vai parlaments būs gatavs uh, sekot man saistībā ar integrēto politiku un vai es saņemšu attiecīgu reakciju no parlamenta puses. Mums ir jāpārliecinās par to, lai mēs un komisija pietiekami ātri reaģētu. Paldies! Mm, jā, Mēsners kundze, jūs zinat, ka mēs visi mīlam šādus vārdus uh, - savstarpējas savietojamība, integrācija un tam līdzīgi. Protams, ka mēs to labi apzināmies. Kumi Cakos kungam es došu vārdu Tautas partijas grupas vārdā. Paldies! Es, atzi, es sveicu komisārs kundzi šajā komisijā. Mēs uzmanīgi klausījāmies viņas teiktajā, un viņa teica, ka viņa negrib aizkārt tādas uh, delikātas vietas un jautājumus. Transports un zivsaimniecība ir savstarpēji saistītas jomas un integrētas jūrniecības politikā. Šī ir sarežģīta politika Eiropas Savienībai. Man jāsaka, ka tam, protams, ir ietekme uz to, kā mēs domājam par jūru un ar problēmām, kas ir saistīts ar jūru. Uh, Mēs, protams, mēģināsim rast labākos un efektīvākos risinājumus visām problēmām, ņemot vērā ekonomiku, vidi, transportu un citas jomas. Integrēta jūrniecības politika ir ļoti ambicioza. Šeit, Eiropas parlamentā, mums uh, ir jābūt ambicioziem mērķu noteikšanā un mums ir jādarbojas kopā ar dalībvalstīm un komisija. Kom es to saku tādēļ, ka vairākas valstis, izņemot manu valsti, kur ir jūras valsts, nevienmēr cenšas eh, īstenot šos mērķus. Es uzskatu, ka mūsu pirmā un galvenā prioritāte kas ir iekļauta ziņojumā, ir koncentrēties uz šo jautājumu. Tas nozīmē, ka mums ir jālobē komisija un dalību valstis, lai tās kļūtu proaktīvākas un īstenotu jūrniecības eh, politiku pēc iespējas efektīvāk. Šajā kontekstā mēs nosakām konkrētus mērķus. Es gribētu runāt par jūrniecības pārvaldību. Komisārs kundze. Mēs neesam uh, panākuši daudz progresu šajā jomā, un mums vēl daudz, kas ir jāpaveic, lai mums būtu efektīva pārvaldība. Tieši tāpēc es piekrītu Maisneras kundzei un gribu teikt, ka mums ir jāveic kvalitātes un efektivitātes izvērtējums saistībā ar pārvaldību dalību valstīs. Tas ir jādara arī reģionos un komisijā. Dalību valstīm ir pienākums pēc iespējas ātrāk definēt vai, pareizāk sakot, iecelt kontaktu personas integrētas jūrniecības jautājumos. Es zinu, ka dalību valstis uh, nevisai ātri rīkojas šajā sakarā, un tas ir nepiedodami. Mums ir jāpievērš liela uzmanība jūrniecības nozarei, jo tā ir ietekme uz ekonomiku un sociālo jomu. liela daļa zvejniecības notiek uh, jūrās, un mums tieši tāpēc ir īpaši jākoncentrējas uz vidusjūras reģionu. Visas jūras valstis uh, ievieš attiecīgo konvenciju. Tieši tāpēc es gribu minēt dalību valstis un kandidātu valstis un teikt, ka šī politika ir jāīsteno. Mēs neesam izveidojuši arī demarkācijas eh, līnijas, lai noteiktu attiecīgas zonas eh, vidusjūrā. Tieši tāpēc ir ļoti grūti ieviest integrētu politiku šajā jomā, runājot par jūrniecības uzraudzību. Komisija nāks klajā ar ceļu karti attiecībā uz to, kā šī joma tiek ieviesta dalību valstīs. Komisijai vajadzēs sākt strādāt, lai noteiktu juridisko ietvaru, kas pieļautu šādu jūrniecības uzraudzību, būs nepieciešams apmainīties ar integrētu informāciju. Komisārs Kunze, es gribētu noslēgumā minēt uh, dažus komentārus par Meisneres kundziņojumu. Mēs uh, būtu gribējuši lai būtu veikta lielāka atsauce uz turismu piekrastē, jo mēs zinām, ka pateicoties Lisabonas līgumam, mums ir pamats uh, Eiropas turisma politikai. Es domāju, ka ziņojumā vairāk jākoncentrējas uz piekrastes turismu. Vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar pētniecību un enerģiju. Šīs ir divas svarīgas jomas, ir īpaši ņemot vērā atjaunojamās reaģijas eh, resursus un arī jūras enerģiju un vēja enerģiju. Šajās jomās ir nepieciešamas lielākas investīcijas, runājot par atjaunojamo enerģiju es gribu minēt traģēdiju, kas notika Meksikas līcī. Manuprāt, mēs esam mācījušies no šīs krīzes. Startautiskā sabiedrība mēģina risināt šo jautājumu un reaģēt uz šo krīzi, un mēs mēģinām attiecīgi rīkoties. Es domāju, ka šī ir ļoti noderīga pieredze. Un jums un jūsu kolēģiem vajadzētu sazināties ar Amerikas iestādēm, lai mēs saņemtu informāciju par problēmām, ar ko viņi ir saskārušies, piemēram, ar sistēmu trūkumiem un arī par pasākumiem, kuri būtu bijuši jāveic pirms uh, šīs katastrofas. Un vēl viens jautājums par jūrniecības politiku. M mēs zinām, ka ir panākts diezgan liels uh, progress. Jā, priekšstādājs redzu āmuriņu jūsu rokā, bet es ceru, ka jūs man dosiet vēl mirklīt laika. Runājot par 2013. līdz 2020. gadā politiku, mums ir jāpievēršas uh, salu reģionu integrācijai. Jā, priekšsēdētāji, es izteicos diezgan ilgi, jo Grieķijā mēs esam labi apzinājušies, kāda loma ir jūrai. Paldies! Tagad tikau kundze lūdzu. Paldies! Un es gribu pateikties uh, referentei un komisārei par to, ka viņa spēja ierasties uz mūsu komitejas sanāksmi. Es runāšu kolēģa vārdā, jo Falkensteins kundze nevarēja šeit ierasties. Viņš ir ēnu referents eh, no sociālistu grupas. Un tagad es runāšu citā valodā. liels paldies, ka jūs izvērtējāt integrēto jūrniecības politiku. Kopumā mūsu grupa atbalsta šo jūrniecības politiku, mēs arī atbalstām nelielo izmaiņu pieejai šajā jautājumā. Kā jau referenti ir teikusi, viņa grib koncentrēties uz pārvaldību un administratīvajām struktūrām, un tad arī uz nozares uh, specifiskiem jautājumiem. Visi pasākumi, kas ir uh, noteikti Eiropas Savienībā, ir jāievieš daudz koordinētāk. Runājot par jūrniecības uh, stratēģiju 2018. gadam, tajā ir iekļautas vairākas detaļas bet es gribu pateikt arī kaut ko tādu, kas ir saistīts ar pārvaldību un uh, integrētu jūrniecības politiku. Ja mēs paveramies uz naftas uh, katastrofu ASV, tad uh, tas man rada lielas bažas. Maisneras kundze ceturtajā pantā ir iekļāvusi to, ka komisijai ir jāmācās eh, no šīs katastrofas. Es domāju, ka mums ir nepieciešami precizējumi par šo jautājumu un skaidrojumi eh, Eiropas Savienībā. No sociālistu grupas puses mēs varam teikt, ka mēs esam priecīgi, ka šī, šis pāns ir iekļauts, bet mēs domājam, ka komisijai arī ir jāuzliek konkrēti pienākumi. Uh, Tagad par Eiropu. Vai mums ir kādi ārkārtas plāni, ja kaut kas tam līdzīgs notiek uh, Eiropas Savienībā? Vai naftas iegūšana jūrā ir droša un vai ir kādi trūkumi, kas ir jānovērš Eiropas Savienībā? Mums, protams, ir jāpaveras arī uz integrētu jūrniecības politiku. Mūsu grupa īpaši atbalsta 28. Uh, pantu, Es uzskatu, ka vairākas nozares gūs labumu no integrētas jūniecības politiku. Būs lielāka drošība un atbalsts uh, kuģu būvniecībai. Bez tam mums ir jāpavērās arī uz EMSA iesaisti integrētā jūrniecības politikā. Es uzskatu, ka pastāv iespējas, kur mēs varam iesaistīt šo aģentūru daudz efektīvāk. Lielas paldies par ziņojumu! Es redzu, ka balsojums notiks septembrī. Tas nozīmē, ka mums vēl ir nedaudz laika, lai mēs vēl strādātu kopā. Paldies! Paldies, tikau kundze! Paskā kungs, lūdzu! Paldies, priekšstādātāji! Sveicu komisārs kundzi mūsu komitejā! kad jūs piedalījāties uzklausīšanā. Mums bija šaubas par jūsu pilnvarām šajā jomā. Tajā laikā es nebiju pārliecināts par to, kāda kādas būs jūsu funkcijas, bet tagad balstoties uz jūsu prezentāciju, jāsaka, ka jūs esat eh, jaunā jūrniecības transporta komisāre. Tas, protams, varētu novest pie interešu konflikta ar Kalas kungu. Es ceru, ka netiks iejaukšanās arī Teģanis kunga pilnvarās. Es domāju, ka šī portfeļu sadāle ir diezgan sarežģīta. Vadoties no tā, kas ir minēts Maisneres kundzes ziņojumā, šī integrācijas joma nemaz nav tik vienkārša. Un te mēs varam norādīt uz 50. noteikumu, uz to, ka šai komitejai ir jāizskata transporta jautājums. Ziņojums ir ļoti interesants. Tajā ir iekļauti daudzi jautājumi, bet rodas jautājums, vai tiešām tādas ir mūsu pilnvaras. Galu galā var izrādīties, ka mēs esam pārkāpuši zināmas robežas. Vandēlēna kunga 26. punktā ir runāts par šīs komitejas uh, pilnvarām. Es domāju, ka šī pasaule ir ļoti plaša, un ja integrētai jūrniecības politikai būs uh, jāstrādā dažādās jomās, tad, manuprāt, Ja integrētā jūrniecības politika iekļaus tik daudzas jomas, tad mums vajadzēs runāt, piemēram, par kuģu būvētavām, kur ir darbības samazinājusies par 80%, tad mums vajadzēs runāt arī par piesārņojumu, par Meksikas līci, mums vajadzēs runāt arī par vidusjūru šajā kontekstā. Uh, Es esmu diezgan skeptisks, jo es domāju, ka vai tiešām mūsu ambīcijas iedaras mūsu konkrētajā mandātā. Ja tas tā ir, tad labi. Kā jau referente to teica, būsim vēl ambiciozāki un runāsim vēl par daudziem citiem jautājumiem. Mēs gatavojamies iesniegt grozījumus, lai uzlabotu Maisners kundze ziņojumu. Um, es esmu iekļāvis savā sarakstā arī deputātus, kas grib izteikties vēl otrais. Un ja mums būs laiks, tad mēs viņam arī dosim vārdu, bet vispirms es došu vārdu tiem, kas vēl nav runājuši. Tikau kundze runāja Tekankau kungu vietā. Uh, Un es domāju, ka viņš pats par viņa pati arī runās savā vārdā. Bet ja jūs piesakaties otrais, tad jūs būsiet saraksta beigās. Daneli kungs tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties referentei un arī sveikt un pateikties Daminaki kundzei par sadarbību ar mūsu komiteju. Neaizmirsīsim, ka Daminaki kundze ir no Krētas salas. Viņa zina, ar kādas problēmas var radīt uh, cilvēki šajā jomā Un viņa arī labi zina, cik svarīgi ir integrēt jūrniecības politika Eiropas Savienībā. Ierosinātie pasākumi iekļauj daudz jūrniecības aktivitāšu. Protams, ka var rasties pretrunīgas sekas to ieviešanā. Manuprāt, šī integrētā politika dod mums iespēju stiprināt zilo attīstību. Un tas savukārt ļaus uzlabot informācijas apmaiņu šajā nozarē, ņemot vērā dažādi jūrniecības jomu specifikācijas, it īpaši runājot par uh, Baltijas un Vidusjūras reģioniem. Mēs sekojam šīs iniciatīvas ieviešanai ļoti rūpīgi. Lai šī integrētā jūrniecības politika tiktu veiksmīgi ieviesta, mums jāizstrādā starp nozaru pasākumi. Komisāre runāja par jūrniecības pārvaldību. Mums ciešāk jāpaveras uz jūru intensīvu izmantošanu. un jāpievēršas atjaunojamiem enerģijas resursiem. Bez tām mēs nedrīkstam aizmirst par cilvēka radītām sekām un cilvēku veiktiem pasākumiem. Koordinācija šajā ziņā ir galvenais jautājums. Šī politika mums var palīdzēt zilās attīstības jomā. Mums ir jā, jā, jāgādā par to, lai visas iesaistītās puses dotu savu ieguldījumu. Es gribu uzdot jautājumu, kā komisija grasās stiprināt jūrniecības pārvaldību? Kā jūs varēsiet iesaistīt visas uh, ieinteresētās puses jūras pārvaldībā, jo šajā sakarā trūkst entuziasma. Tagad Bilbao kundze lūdzu. Paldies priekšstādētāji un paldies komisārei Damanaki pār sniegtajiem paskaidrojumiem un liels paldies Maistners kundzei par ziņojumu. Kopumā es piekrītu ka jūrniecības politikai jābūt integrētai. Te mēs runājam par transportu, vidi, zvejniecību, industriju un tam līdzīgi, un galu galā taču viss ir savstarpēji saistīts. Es piekrītu arī aspektam, ko jūs minējāt saistībā ar inovācijām. Uh, Pašlaik mums ir ekonomiskā krīze un ir izstrādāta arī 2020. gada stratēģija. Inovācija jautājums tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgs. Inovācija jūrniecības nozarē spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Man ir jautājums un komentārs, un iespējams arī izvērtējums par šādiem jautājumiem. Pirmkārt, vai mēs varam vai nevaram apstiprināt dokumentu, kurā ir runāts par integrētu jūrniecības politiku. Man nav daudz pieredzes uh, darbā šajā parlamentā. Es šeit esmu tikai nepilnu gadu. Bet es uzskatu, ka mēs pieņemām daudzus uh, dokumentus ar dažādiem jautājumiem, bet ļoti reti mēs spējam uh, pieņemt lēmumus par ļoti konkrētiem jautājumiem, lai Eiropas Savienības pilsoņi varētu redzēt konkrētus rezultātus. Protams, ka mēs pievēršamies krīzei un 2020. gada stratēģijai. Mums ir jāpārliecinās par to, lai šie pasākumi tiek veikti ātri un lai ātri būtu sasniegti rezultāti. Mums ir jāizpēta uh, jaunas iespējas darba vietu radīšanai. Un šeit es runāju par tradicionālām darba vietām, kas ir jāreformē, piemēram, zvejniecības un industrijas nozarēs. Protams, ka ir reģioni, kas ir bijuši inovatīvi, ir radījuši jaunas darba vietas, un viņi strādā ar atjaunojumu enerģiju un turpina pētīt jaunus produktus un biotehnoloģijas. Jūs runājāt par 2012. gadu savā ziņojumā. Ir piekrastes reģioni, kas darbojas ļoti labi, un vai to var atspoguļot jūsu dienesta darbā? te es gribētu minēt nākamā gada budžetu, pat negaidot šo 2012. gadu. Un tad rodas vēl viens jautājums. Kāda ir nākotnes pieeja komisijai, lai pārliecinotos par to, lai mēs varētu vienoties par dokumentu, es gribētu pajautāt par integrētās politikas dokumentu. Vai šim dokumentam ir piekritušas arī turisma, transporta un citas nozares, jo mēs runājam par integrētu politiku, tāpēc jāpanāk uh, vienošanās ar visām iesaistītām pusēm. Integrētai politikai ir jāintegrē reģioni Ja mēs nespējam integrēt reģionus Eiropas politikā un nevaram darboties vietējā līmenī, tad mēs nevaram pieņemt pareizos lēmumus saistībā ar šo politiku. Daudzi reģioni aktīvi rīkojas šajā jomā, un tas ir saistīts arī ar informācijas un labās prakses apmaiņu. Mums nevajag izgudrot divriteni no jauna. Eiropā jau ir inovācijas. Es gribu atsaukties uz dažādiem drošības un drošuma jautājumiem. Tas jau tika arī agrāk minēts. Šajā integrētās politikas dokumentā es neesmu redzējusi neko par drošības jautājumiem, un šis ir jautājums, kas ir noteikti jāiekļauj integrētajā politikā. Mēs zinām, ka ir kuģi, kas zvejo trešo valstu ūdeņos, un ir kuģi, kam nepieciešama īpaša aizsardzība. Ja mēs varam nodrošināt, ja vai gādāt par kuģu drošību un integrēt šo jautājumu, tad tas būtu ļoti liederīgi. Mēs atbalstām integrēto politiku, un tādēļ mums ir eh, jāstiprina koordinācija mūsu starpā, mums ir nepieciešams skaidrs signāls par to, ka komisija paskaidro, kas tad ir šī integrētā politika, un tas nozīmē, ka arī parlaments varētu daudz aktīvāk un efektīvāk darboties dažādās komitejās. Ja mēs to nedarīsim, tad es gribētu teikt, ka mēs turpināsim apspriešos jautājumus dažādās grupās un dalībvalstīs bez nekādiem rezultātiem. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Mums ir jādarbojas koordinētā veidā, mums ir nepieciešams dokuments, kas var kalpot kā paraugs Eiropā un pasaulē. Es domāju, ka šajā jomā mums ir jāizstrādā īpaši Eiropas modelis, uh, nevis jārada konflikti starp grupām un komisijas departamentiem. Paldies! Teilor kungs tālāk. Liels paldies! Paldies priekšsādātāji! Komisārs kundze, godātie deputāti, šī ir mana pirmā sanāksme, oficiālā sanāksme šeit transporta komitejā. Lūk, jūs vairs nesat jaunā deputāta, jaunā komitejas locekļa. Es esmu tagad jaunais komitejas loceklis. Bet tiešām ar nepacietību gaidu iespēju ar jums konstruktīvi sadarboties šīs komitejas darbā. Uz zaļo grupas vārdā es gribētu atzinīgi paust, at, paust atzinību ziņojumu vispārējai virzieniem, paust arī savu atbalstam. Mēs īpaši augstu vērtējam to, ka integrācijas starp dažādiem eh, piekrastes patruļas dienestiem tiek uzskrīt par nozīmīgi, kā tas minēts 25. punktā un 14. punktā tiek runāts par to, ka nepieciešams īpašas struktūras un metods, kas tad attiecīgi pielāgotos dažādiem jūras baseiniem un to reģioniem. Uh, un ņem vērā to īpatnības. Un es atceros, ka komisāra Damanākī kundze arī vērs uzmanību, mūsu uzmanību šo faktu. Un tomēr man ir pāris ierosinājumu, kas mūsuprāt ceram šo ziņo, ziņojumu varētu padarīt tādu robustāku, skaidrāku. Un te mēs runājam par ilgtspējību kā tādu kopējo sarkano dzīslu, kas visu šo ziņojumu un integrēto jūrniecības politiku sasaist kopā. Tātad pirmām kārtām runājot par ceturto punktu, kur runāts par naftas noplūdi Meksikas līcī, mēs gribētu šeit daudz spēcīgāku formulēm, nu, piemēram, aicinu komisiju identificēt visus iespējamos tiesību aktu trūkumus Eiropas Savienības un dalību valstu līmenī ar mērķi novērst šāda veida katastrofu atkārtošanos. Mēs tur, es turklāt gribētu arī lūgt komisijai uh, atbildēt uz jautājumu, ko viņi domā darīt par naftas platformu drošības jautājumu. Nu, piemēram, vai Eiropas Savienības tiesība akti tiek plānot šai jomā, un ja tā ir, tad kad komisija grasās nākt klajā ar priekšlikumiem šai jomā. Tālāk virzot eh, uz priekšu nepieciešamību pēc aizsardzības, domājam, ka 18. un 19. punkts būtu jāpapildina ar to, ka ko mēs atzīstam, ka nepieciešams identificēt delikātus, eh, sarežģītus, riskam pakļautus kuģniecības zonas. Un šāda veida zonām būtu jāpiešķir papildus aizsardzība un uzraudzība, un kuģi ar bīstamām kravām no, šā, no šādās zonās nedrīkstētu ie, iekļūt. 27. punktā mēs gribētu redzēt, ka lielāka loma tiek piešķirta tieši klimatu pārmaiņu apkarošanai, iekļaujot kuģniecību emisijas tirzniecības schēmā un Eiropas uh, eh, 2020. gadam noteiktajos mērķos. Un visbeidzot, 17. punkts, mūsuprāt, būtu jāveido tā, ka tas vairāk uzsvaru liek uz to, ka nepieciešams radīt neat, mm, atjaunīgās enerģijas saules, jūras un vēja enerģiju. Un ja runājam par energo e, Tā, tā, lai šie, tā, lai tas varētu, tā, lai kuģi varētu ražot šo pašu enerģiju paši, un paši to arī izmantot. Tas e, būtu ļoti svarīgi, jo tas attiec arī vēl uz 30. punktu. Un tāpēc noslēgumā gribu teikt, ka 29, mēs priecājamies, ka 29. punktā tiek pieminēts arī ilgspējīgs turisms, un tomēr mēs vēlētos, lai tas daudz spēcīgāk tiktu integrēts šai ziņojumā, un tika pieminēts arī dabas aizsardzības princips piekrastas reģionos. Un priekšsādātāji to saku kā, kā, kā persona, kas visu savu mūžu nodzīvojas pie jūras krasta, pie Anglijas eh, krastiem. Tā paldies, tas bija mans pirmais ieguldījums šīs komitejas darbā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs Zintēlā ar kungs, ka brītiem ļoti patīks šīs savas pirmās eh, runas, dažādi veidi oficiālās struktūras, un tāpēc apsveic jūs arī ar šo uzstāšanos. Kolēģiem reizēm grūti saprast šo niansi, bet es saprotu, cik jums tas ir svarīgi. Tātad vēlreiz apsveicu jūs ar šo pirmo uzstāšanos tālāk, Kačenkungs. Paldies, saka Kančāna kungs. Es gribētu atsaukties uz diviem jautājumiem, kas man rada problēmas. Pirmais ir jautājums par kalendāru, par laika grafiku. Jūs minējāt 2011. gadu šī gada otro ceturksni, nu, es domāju, tas ir par ilgu. Un tad pēc tam jūs runājāt par izaugsmi, par izaugsmi jūras, jūrniecības politikas jomā, un kā teica Maisners kundze, šī izaugsma attīstība atspoguļo 50%, un vai tā tas ir atspoguļots jūsu plānos, tad kā jūs domājat vēl tālāk virzīt šo attīstību? Maisners kundze runāja. Uh, par eh, tādiem fondiem piekrastes jomai. Nu, vai tiešām tāda veida līdzekļi būtu paredzēti finanšu dokumentos? Un vai grasaties spēcināt koordināciju tieši no finanšu perspektīvas raugoties? Ja ne, tad jūs zinat, ka šobrīd mēs taču dzīvojam šajā ļoti sarežģītajā, ekonomiski sarežģītajā laikā, kad ir problēmas ar nodarbinātību un budžetiem, uh, Un šis eh, kalendārs, kas paredzēts konkrētām iniciatīvām, manuprāt, šeit ir ļoti svarīgs. Tātad šie aspekti jāņem vērā. Kopienas tiesību akti regulējums stāsies spēkā, pirm, kas stājās 1. jūnijā, jau radīja problēmas piekrastes zonām. Uzskatu, ka mums vajadzētu šīs problēmas ņemt vērā ir svarīgi, lai jūsu stratēģija arī šie jautājumi tiek ņemt vērā. Paldies! Paldies tālāk, Ails Senders kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties komisārs kundzei par šo prezentāciju. Paldies arī Maisners kundzei. Man ir vairāki jautājumi. Runājot par sociālo jomu, par sociālo aspektu, es domāju, tas ir jau aspekts, ko nedrīkstam aizmirst. Pilsoņiem tas ir nozīmīgs. Pirmais ierosinājums, kas attiec uz pasažieru tiesībām kuģniecībā, ir nozīmīgs. Mēs runājam par to, kā komisija strādājas ar to, bet jāsaka, tas ir tikai pirmais solis, pirmais posms. Un jāsaka, vēl ir ļoti daudz iespējas uzlabot šo jomu. Tā, lai pasažieri saņemtu savus, varētu izmantot savus tiesības, lai tie ostās justos ērti, lai tie tiek uzņemti, lai būtu nodrošināts piekļuvs iespējas un tam līdzīgi. Tālāk profesijas, tātad tī, e, nodarbinātie šai jomā, kuģniecībā nodarbinātie cilvēki, protams, ir svarīgi, un tas iekļauj ne tikai jūrniekus, tas iekļauj arī visu atbalsta personālu, un jāsaka, šo e, profesiju kā tādu kvalifikācijas grūti modernizēt. Un es gribētu zināt, ko jūs plānojat darīt šai jomā? Ir, protams, ir arī, lūk, jā, kapteiņa profesija, bet ir arī cita veida profesijas, ko vajadzētu padarīt, padarīt redzamākas, saprotamākas. Un tālāk, kas attiec uz pavisam attālajiem reģioniem, nomaļajiem reģioniem, jau tika runāts par šiem ārkārtēji nomaļajiem perifēriem reģioniem Eiropas Savienībā, kas bieži vien ir saistīti tieši ar jūrniecību, lielākoties tāpēc, ka tie atrodas gan tālu no citām vietām. Uh, Un tāpēc es gribēju vaicāt, vai jūs šo jautājumu uzskatāt par īpašu. Un tad tālāk vēl pētniecības jautājums. Pētniecība, kas saistīta, piemēram, ar kultūras mantojumu. Un šī kultūra, kultūras mantojums, kas pieejams piekrast reģionā, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un es gribēju vaicāt, vai jūs esat paredzējis arī atsevišķu pasākums tieši šāda veida uh, jautājumā, nu, piemēram, šiem veciem kuģiem un tam līdzīgi. Un tad vēl par finanšu plānu runājot. Mēs vēlētos, lai transports un kuģniecības transports, jūras transports gūtu lielāku atspēdu šai budžetā, kopējā kopienas budžetā. Nu, un tāda veida priekšlikumu arī vēlamies iesniegt. Tātad, komisārs kundz, kā jūs domājat, vai varēsim to panākt? Kā varam palielināt budžetu tieši šai jomai? Tātad jūras transporta jomē. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad tikau kundze runās pats savā vārdā un nevis šoreiz Fleckensteina kungu vārdā, kā viņa to darīja iepriekš. Tikau kundze, lūdzu. Liels paldies priekšsādātājiem. Izteikšos pavisam īsi. gribēju teikt, ka laika grafiks, ko pieminēja Maisners kundze, e, minēts, treš, ir minēts trešajā pantā. Tur tiek prasīts, lai komisija 2013. gadā liek priekšā stratēģiju ilgspējīgai izaugsmai piekrast reģionos un jūrniecības nozarēs. Nu, domāju, ka 2013. gads ir pārāk tālu. Es domāju, ka ir jāsaka, jāsaka ka stratēģijai jābūt gatavai ātrāk, ne vēlāk, kā 2011. gada beigās jo Eiropas parlaments taču vēlēsies e, veidot mandātu nākamajam finanšu plānam, un te būs jāzina, jāsaskaņo šie aspekti. Tas būs jau nākamgad, kad sāksim šo darbu, un šie aspekti jāiestrādā finanšu plānā. Un tāpēc domājam, ka šai stratēģijai būtu jābūt gatava jau Tā ir brīdī, kad sāksim strādāt pie finanšu plāna, tātad 2011. gadā tā, lai šo stratēģiju vara ņemt vērā strādājot pie finanšu plāna un līdzakļu sadalas. Turklāt var runāt arī par struktūra fondu izmantošanu, piemēram, turisma jomā, reģiona attīstības ronā un tā. Un tāpēc 23. pants, ko sagatavojas man, Maisnieks kundze, manuprāt, ir ļoti liederīgs. Turklāt, noslēgumā gribētu teikt, Eh, ja drīzāk uzdot jums jautājumu, vaicājot tajā brīdī, kad tiek veidoti projekti, piemēram, zemūdens, eh, pro, tātad zemūdens teritorijas projekti, vai tiek veikt atbilstīgi ietekmes novērtējumi, un tas ir, es domāju, ļoti svarīgi. Paldies, paldies tikau kundzei. Tagad Kumucakis kungs. Jūs jau runājāt un tad teicāt, norādiet man, ka vēlaties izteikties vēlreiz. Nu tā kā mums ir vēl mazliet laika, tad labprāt došu jums vārdu, bet tomēr gribētu cerēt, ka jūs izteiksieties īsāk nekā jūs to darījāt pirmoreiz uzstājoties. Nu, nē, oriģināli jau divreiz atkārtot nav iespējams, saka Komucakos kungs. Es tikai gribēju lūgt vārdu, lai pateikt, ka mūsu mērķis ir atbalstīt integrētu jūrniecības politiku, kas tika aizsākt pirms četriem gadiem, un nevis uzsākt tagad to apšaubīt visu šo politiku Un tas arī viss, ko es gribēju teikt priekšlēkums, vai izteicos gan īsi, lieliski, jūs bijāt izcili lakoniskas, es esmu ļoti pateicīgs jums par to. Nē, trešo reizi es vārdu nelūkšu, saku Mucākis kungs priekšā, es saku, jo droši vien to arī neseņemtu, tāpēc labi vien ir, ka nevēl neprasīsiet to komisārs kundze. Arī es gribētu pieminēt pāris vārdus pats no sevis šīm disku, diskusijām. Nu, pirmam kārtām domāju, ka ik viens droši vien atbalsta integrētu politikas pieeju, un tieši tā, kā Kumucakis kungs teica, Tas jau nav nekas jauns. Īpaši šai komitejai esam jau pie tā strādājuši. Drīzāk mēs šeit no jauna apliecinam, ko domājam par šo politiku, apliecinam darbu, kas jau tika paveikts. Eh, referents kundze jau teica, piečika kunga ziņojums savā laikā. Nu tā kā piečiks viens un piečiks divi šie ziņojumi, nu kā Rembo viens un Rembo divi gandrīz turpinājumos šis darbs notiek. Bet problemātiskais jautājums šeit ir tāds, ka ja izmantojam šo pieeju, tātad integrētu jūrniecības politikas pieeju, tad jāuzdod jautājums, kas parlamentā ir atbildīgs par šo, šī jautājuma virzīšanu tālāk. Maisners kundze minēja Nu, es tad centos izteikties diplomātiski šo jautājumu, kas, ja problēma, kas mums ir ar zivsaimniecības komiteju, jo mums ir strīdi par kompetenci sadalīšanu starp šīm komitejām. Un tāpēc, domāju, būtu tikai labi, ja es kā komitejas priekšsēdētājs, nu, zināmā mērā arī tagad piecirstu kāju un teiktu, ka kas attiecas uz mūsu komiteju, tad jūrniecības un kuģniecības politika ir mūsu kompetencē, transporta komitejas kompetencē nu, tas, kas atrodas zem jūras, nu, vai kas tiek no tās ie, dabūts, nu, tas varbūt ir citai komitejai atbildības jomā. Nu, to es saku tāpēc, ka zinu, visa šī naftas noplūda Meksikas līcī tiešām ir tāds uh, jautājums, kas saņems plašu uzmanību, plašsaziņas līdzekļos šobrīd. Un Un ja mēs uzstājam uz transporta komitejas tiesībām uz kuģniecības politiku, tad man šeit deputātiem ir jāatgādina, ka naftas platformas nav mūsu kompetence, nav transporta komitejas kompetence. Tā ir citas komitejas kompetence, respektīvi rūpniecības komitejas ziņā. Un tieši tas pats attiecas arī uz kuģu būvi un kuģu nodošanu tātad kuģu demontēšanu un tam līdzīgi un darba, no, darba nosacījuma attiecībā uz uh, kuģniecībā iesaistītiem darbiniekiem, savukārt tas ir nodarbinātības komitejas atbildībā. Un tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem Mums pirmām kārtām, protams, ir jāpavalašana pašiem savs redzējums, jāiekļauj visas pārējās komitejas šai darbā. Un tad cerēsim, ka viņiem arī būs pietiekam plaša perspektīva skatoties šo jautājumu, un viņi iekļaus arī mūs strādājot pie visiem šiem jautājumiem. Nevis tikai individuāli nodarbosies ar eh, naftas platformu drošības uzlabošanu. Nu, protams, ir ļoti loģiski, ka mēs arī norādam uz vidas aizsardzības jautājumiem, ir tikai loģiski, ka norādam uz ilgspējību Uh, kuģniecības sektorā un drošības standartiem. Turklāt šī sadarbība starp dalību valstīm arī ir nozīmīga, jo es neesmu šobrīd kolēģi pārliecināts, ka sadarbība kuģniecības politikas ietvaros starp dalību valstīm šobrīd ir tik lielā mērā, tik kvalitīva, kādai tai vajadzētu būt, kāda tā varētu būt. Es domāju, joprojām ir mazliet tā attieksme, ka lūk, šie ir mūsu piekrasts sūdeņi, šī ir mūsu teritorija, un mēs te darīsim, ko gribēsim. Un tā nedrīkst turpināties. Es domāju, ka šeit vajadzētu gan komitejai, gan arī komisijai censties šo nacionālo barjeru nojaukt. Tajā brīdī, kad runājam par kuģniecības politiku. Jau pieminēja naftas noplūdi, kas šobrīd ir problemātisks eh, apskatāms jautājums, bet ir arī citi problēma jautājumi, kas saistīti ar kuģniecību un jūrniecību, ko nedrīkstam aizmirst, manuprāt. Uh, Nu, piemēram, vīdes ietekme, kaut kā jūras transports. EMS ir īstenojis ļoti labu darbu, piemēram, sekojot kuģiem, kas joprojām skalo savus uh, tankerus ar jūras ūdeni un visus šos atkritumus astāja jūrā, un tāpēc ir vajadzīga spēcīgāka rīcība. Tad ir šis pirātisma jautājums. Uh, Pirms sešiem mēnešiem kolēģi jautājums dienas kārtībā plašsaziņas līdzekļu uzmanības prožektoru gaismā bija pirātisms. Lūk, tagad mēs pieprasām, lai uzmanība tiktu pievērsta naftas platformām. Uh, bet mums jābūt ir konsekventiem, mums jāatcerās, par ko esam uztraukušies iepriekš, un tad, ja esam aicinājuši rīkoties iepriekšējo debašu laikā kādā konkrētā jautājumā, tad šis spiediens jāturpina izdarīt tā, lai rīcība tiešām e, būtu adekvāta un tā atspoguļoties integrētajā jūrniecības komitejā. Vai jūs kāds atcerties Roberta Ebens ziņojumu par uh, kuģu katastrofām un to, kā tie tiek e, demontēti, kāda šī situācija, cik sarežģīta, piemēram, Bankokā ar kuģu jautājumiem. Nu, tas viss ir jāiekļauj šajā integrētajā jūrniecības politikā jo tā ir milzīga joma. Un tā ir tāda milzīga Pandoras lāde, gandrīz, kurai mēs varam attaisīt e, vāku un kur iekšā būs milzums daudz un dažādu problēmu jautājumu. Bet domāju, ka mēs varētu nodarboties šeit ne tikai ar tādiem iesaistīt, arī ne tikai kuģu uh, celšanu Eiropā, uh, būvēšanu, bet mēs varētu arī tos demontēt šajā Eiropā. Un mēs tad varētu to darīt atbilstīgā, vidē draudzīgā veidā, ilgspējīgā veidā, drošā veidā. Nevis tā, kā tas notiek citur, ka daži no kuģi īpašniekiem lūk vienkārši izdzen kuģus eh, krastā kādā pludmelē, tā lai bērni tad nu nes projām katru gabalu, kas tiem liktos liederīgs. Ajel Sanders kundze pieminēja jautājumu par jūrniekiem un par to, ka viņi sastops ar uh, problēmām viņu rekrutēšanā. Jā, tā ir arī ļoti aktuāla problēma un ļoti atbilstīga problēma. Es zinu, ka nodarbinātības komiteja arī pēta šo jautājumu. Viņa pēta šobrīd uh, jautājumu par ārvalstu, ne Eiropas Savienības jūrnieku jautājumu, tādu jūrnieku, kas ir nodarbināti uz Eiropas Savienības kuģiem jo viņi mēnešiem vien tiek turēt uz šiem kuģiem, neļaujot viņiem no tiem nokāpt, neļaujot doties mājās. Un es domāju, ka mums vajadzētu daudz, vajadzīgi daudz struktūrētāka pieeja, kad mēs cenšamies skatīties uz to, kā e, tiek organizēts šis nodarbinātības jautājums kuģniecības nozare. Ajala Senders kundze teica, ne jau problēma ir ar kapteiņu rekrutēšanu, nē. Eiropas pilsoņi vienmēr kā kapteiņi ir gatavi strādāt uz kuģiem, Nu, un vienmēr ir Horvātijā, jo šeit uz katra kruīz kuģi ir pa kādam Horvātu kapteinim. Bet Eiropā, un Eiropā, protams, šeit ir ļoti labi kvalificēts personāls, bet problēma ir ar zemākajiem apkalpas līmeņiem. Kā panākt to, ka kuģniecības nozare kļūst daudz pievilcīgāk, piemēram, Eiropas Savienības pilsoņiem šādos līmeņos, kā panākt to, ka Eiropas Savienības pilsoņi sāk strādāt kuģniecības nozarē un izvēlas to par savu profesiju. Un tagad arī Taylor kungs minēja, lūk, piekrastes, eh, ka viņš nāk no, piekrast, no dienvidiem, Anglijas dienvidu piekrastes. Es nāku no Liverpools puses, un tur ir milzīgas kuģniecības tradīcijas. Eh, bērni savā laikā pabeidz skolu un sāk strādāt uz kuģiem, bet šobrīd tas vairs tā nenotiek, un tas, manuprāt, ir diezgan skumji. Komucakosa eh, kungs Eh, un man patīk viņa pēdējā uzstāšanās, nebija tik pārliecināts par šo pirmo izteikumu, bet es nāc, tāds tāpēc, ka es neesmu pārliecināts, ka piekrasts turismu attīstība ir kaut kas diži labs. Interesanti, ka jūs pati, komisārs kundze, nākat no lieliskas Grieķijas salas, man viena no mīļākajām salām, tur ir vislabākā olīveļa pasaulē, manuprāt, bet es neesmu pārliecināts, ka mums vajadzētu censties attīstīt piekrasts turismu, un te man ļaujiet atgādināt jums, kolēģi, ka tad, kad Tajānī kungs bija šeit, viena no lietām, ko mēs viņam toreiz teicām, ir, ka mums ir nepieciešams attīstīt alternatīvu turismu plānu, kas vairāk, kas būtu ilgspējīgāks gan ekonomiski, gan vidē, vides aspektos. Un tas nozīmē, ka vajadzētu attīstīt turismu arī citās jomās, ne tikai uz pludmalēm, ne tikai pludmalēs un kalnos, jo mēs uzskatījām, ka pārāk ilgi turismu politika ir bijusi koncentrēta un, un to ir diktējusi šīs pludmalas un kalni. Un ļoti daudzi no jautājumiem, kas saistīti ar piekrastre un pārapbūvētību, to zaļie jau pieminēja, ir notikusi tieši tāpēc, ka, lūk, tieši uz šo turismu jomu ir ticis likts fokus. Nē, es nesaku, ka tam viss no pludmales ir jāpadzem, nē, nebūtu. Es tikai tas, ko teicu tājniekumam, ir lūk, ka mums ir jāskatās eh, uz to, ka jāveido ilgspējīgāks turismu formas un veidi. Uh, nu, piemēram, jārūp, jādomā varbūt par rūpniecības eh, kult, nu, mantojumu, kultūrālu mantojumu, varbūt vairāk jāpievērš vecu ļaužu, vecāku gadgājumu cilvēku grupām un tam līdzīgi. Es zinu, jā, un tālāk runāt par vidus jūras īpašo statusu, nu, es gribētu redzēt e, īpašo statusu visiem Eiropas Savienības ūdeņiem faktiski. Vidus jūras piekrasts valsts varētu, protams, e, nākt klajā ar argumentiem par labu vidus jūras lemību, tik augu un noteikti varētu mums pastāstīt, kāpēc Melnijai jūrai vajadzētu būt mūsu uzmanības pašā centrā. Un es domāju, tikpat labi es arī varētu nākt klajā ar informāciju par to, ka īrijas jūra ir ārkārtīgi svarīgs kuģniecības politika punkts. Bet tādā veidā mēs nekur nenonāksim. Uz ko mums jāsaka? jāskatās šobrīd, ir mums jāskatās uz kuģniecības politiku kopumā, kā vienotu veselumu. Un tāpēc Maisners kundze, manuprāt, ir ļoti labi pastrādājis pie tā, lai šo darbu virzītu uz priekšu. Un šoreiz tiešām esam palūk, parūpējušies par to, lai varam skatīt ai, kopainu. Un domāju, ka tas arī ir pareizais veids, kā virzīties uz priekšu. Atvainojos, ka es te tik ilgi izsakos. Uh, bet domāju, ka tas svarīgi. Un viens jautājums komisārs kundzei, nu es īsti nezinu, vai, uh, eh, gudīgi sakot, maistars kundze to jau ir pieminējis savā ziņojumā vai ne. Es īsti nezinu, kāda ir Eiropas Savienības loma starptautiskajā kuģniecības organizācijā, jūniecības organizācijā. Kāds ir Eiropas Savienības status šai organizācijai? jo dalību valstīm, protams, nāksies eh, līdz, eh, protams, dalību valsts līdz pēdējiem, pēdējai iespēja, līdz pēdējiem spēkiem turēsies pie savām tiesībām, bet ja mēs runājam par integrētu jūrniecības politiku Eiropas Savienībai, tad tādā gadījumā, manuprāt, mums vajadzētu skaidru un gaišu arī definēt, kāda ir Eiropas Savienības lūba šai starptautiskajai organizācijā, organizācijai, kas īsteno starptautiskos tiesību aktus. Pat ja tas notiek nedaudz lēni, bet tātad gribētu vēsāt, ko jūs domājat par šo jautājumu. Paldies! Nu, un uh, mans lēmums, mana doma tagad ir, ka es dotu komisārs kundzei dot vārdu, lai viņa atbild uz visiem 45 tūkstošiem jautājumu, kas tika uzdot, un tad kom komisijai došu vārdu noslēgumā. Komisārs kundze, jums vārds. Paldies! Es, protams, diez vai varēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet darīšu, ko varu. Pirmkārt, es gribētu pateikties jums visiem, un es runāšu grieķiski. Pateicos visiem par lielisku un ražīgo mm, sarunu raundu, kas nu pat mums notika mūsu integrētā jūrniecības politika ir jauna, bet kā jūs pareizi teicāt priekšsēdētāju, nu, kas jau ir Kumacakusa kungs jau tad teica, mēs nedomājam par to, vai mums vajag vai nevajag šo politiku. Mēs jau esam pieņēmuši šo lēmumu ne, ne tikai komisijā, bet arī padomē un parlamentā šis lēmums ir pieņemts, un mēs skaidri pateicām, ka mums ir nepieciešama šāda politika. Un mēs varam izmantot visus labumus ko šī politika var mums sniegt. Es gribu atbildēt Paskvāla kungam. Mans uzklausīšanas laikā mēs pieskārāmies šim jautājumam un mēs <clears throat> atbildējām uz jūsu bažām. Es gribētu tikai sacīt, ka es neesmu zvejniecības komisāri, tāpēc Man ir jādarbojas sava mandāta ietveros, kā jūs saprotat, Paskvāla kungs, es būtu tik, pat jūs mani kritizētu, ja es um, iejauktos citur. Es esmu saņēmusi kritiku no vispārējo lietu komisijas, komitejas par uh, jūrniecības uh, lietu. Uh, veicināšanu. Tā kā man ir jāstrādā centīgāk, es saprotu jūsu bāžas par eh, šo te apjukumu, kā jūs teicāt, bet es jums gribu atbildēt, ka mēs te nerunājam par apjukumu, bet par koordinēšanu. Un es gribētu pasvītrot, ka Maisneris kundze eh, šis ziņojums ir lielisks piemērs eh, labai koordinācijai. Un vēl es gribu pasvītrot, Kāds ir solis uz priekšu, eh, ko veids Maisners kundze? Ir tieši šis integrēta pieeja apvieno visus jautājumus. Šie tiek horizontāli pieeja visiem jautājumiem. Tāpēc tā vietā, lai noskaidrotu, kāda kuram ir kompetence, mums vajadzētu sadarboties, lai panāktu rezultātus. Un tāds ir mans nodoms. Un vēl es gribu informēt jūs, ka tas, ko es teicu, ievad runā par progresi, jau, kas jau ir sa sasniegts šais politikas ietveros, mēs jau esam apsprieduši ļoti pamatīgi, Un ar citiem komisāriem mēs esam to apsprieduši ar Kallasu, ar tā Jāni, Patosņikungu, ar visiem par to ir runāts. Un mēs cenšamies panākt kaut ko viskopīgi. Tāpēc es ceru, ka jūsu komiteja um, arī tam piekritīs, un priekšsēdētājs par laimi jau ir atvieglojis man dzīvi pēc, savas, uh, pēc savu komentāru par šo lietu. Tagad par būtību par pārvaldības jautājumiem. Es eh, atzinīgi vērtēju to, ka visi pamanījuši šo problēmu, un es piekrītu jūsu bažām, kam un caku, kusa kunga Danelis, sociālistu grupas pārstāvis to pieminēja. Es ceru, ka pēc pēdējā lēmuma no vispārīgā lieta padomas mums būs kaut kāds progress šajā lietā. Godīgi sakot, iemesls, kāpēc šis progress nenotika līdz šim, ir tāds pats, kā, e, kā tas, ko mēs runājam pašlaik. Šis te jautājums par kompetenci sajaukumu, kurš atbild par jūrniecības lietām vispārīgi, kurš ir ministrs, e, ar kuru mums ir jāsazinās un tā tālāk. Bet tagad ir politisks lēmums Es jau esmu runājusi ar daudzām dalību valstīm, un mēs ceram, ka līdz gada beigām mums būs tīkls mm, ministru līmenī, labs tīkls, eh, kurā mēs varēsim izvērst savu politiku. Man prieks, ka jūs izsakāt šīs bažas, un es centīšos nodot šo ziņu komisijai un padomēji, ka mums ir, ir jāpilda savi solījumi par zilo, zilo attīstību un nodarbinātību, par piekrīta Bil, Bilbao kundzei par inovī, inovācijām, un Maisners kundze arī skar šo jautājumu savā ziņojumā. Mums ir jādomā par to, ko mēs varam paveikt, lai aicinātu jauniešus uh, pievienoties šai profesijai. Es esmu runājis par šo jautājumu ar Antorgu komisāru, kas atbild par nodarbinātību un ko mēs plānojam darīt. Tas ir uzlabot apstākļus, drošības apstākļus, atlīdzības apst noteikumus jūrniecībā un vispār šajā sektorā. Tādā veidā mēs varam risināt šo problēmu. Es tā saku, jo Es nezinu, vai jūs zināt, bet varbūt man ir jāatgādina, ka daudzas dalība valstis, kuras es nevaru pat iedomāties, cik daudz tās vēl nav ratificējušas e, konvencijas par drošību, par algām un nodarbinātību jūrniecībā e, un cilvēkiem, kas strādā jūrā. Tas ir ļoti svarīgi, tā, tā kā mums ir jāturpina šis darbs, mums ir jāstrādā arī ar jūrniecības organizāciju. Un par šo jūrniecības organizāciju priekšsēdētāju, kā jūs jau teicāt, man jāsaka, ka mēs strādājam pie šī jautājuma un pagaidām mums ir ļoti laba sadarbība ar IMO un tā vadītāju Varbūt viņš būs Briselē šeit pavisam drīz, bet es varu pateikt, ka pagaidām mēs gribam panākt uh, novērotāju statusu komisijai, un tad mēs redzēsim, ko varēsim darīt, bet es jums piekrītu, ka mums vajag kopīgu nostāju no visam dalību valstīm, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Ko mēs iesāksim ar uh, nodarbinātības izaugsmi. Tas ir, kā mēs risināsim problēmas, un tāpēc es atsaucos uz pētījumu par visiem scenārijiem un iespējamībām, kā uzlabot nodarbinātību šajā sektorā. Uh, Pirmie rezultāti šim pītī, pētījumam ir ļoti uzmundrinoši, jo tur parādās, ka šajā jomā, tas ir jūras sektorā, jūrniecības sektorā vispār, mums ir pot, liel, lielāks potenci, potenciāls nekā vispār darba tirgu. Mums tas ir jāizmanto un piekrītu Kančena kungam, kurš nobažījies par rezultātiem, un es saku, ka būs, un mums var būt rezultāti. Protams, mēs nevaram finansēt visas uh, iniciatīvas, uh, jo mūsu rīcībā nemaz tik daudz naudas nav, bet 50 miljoni ir tikai sākums, <clears throat> un es ceru jū, uz jūsu atbalstu, lai būtu labāk uh, attieksme uh, um, šajā tā jaunajā finansu perspektīvā no komisijas ietvaros un ES ietvaros vispār. Un pēdējais jautājums, ko es gribētu skart, daudz no jums teica par eh, naftas noplūdi, naf, eh, naftas noplūdi Meksikas līcī. Mums ir jārēģē uz to, un galvenā jautājuma, kas tagad rodas, ir divi. Uh, Viens ir e, šī mm, atkarība, e, kā Eiropas Savienība ir atkarīga no naftas, un tā ir mums problēma. Un vēl mums nepieciešams attīstīt atjaunojumās enerģijas. Ir jau daži ļoti labi rezultāti un pētījumi par atjaunojamām enerģijām jūrā, un es strādāju ar Ettingera kunga. Un šis, mm, es šeit eh, ne, nemaz neminēju eh, vēja enerģijas projektus, kas jau ir uzsākti piekrastes reģionos, bet es um, gribētu minēt uh, paisumu enerģiju, enerģiju, viļņu enerģiju, termālo enerģiju. Tātad mums ir daudz jaunu perspektīvu. Uh, Un mums ir jāiegulda līdzīgi inovācijās, lai varētu iespējas izmantot. Tātad pirmās grūtības ir katastrofa Meksikā, tā tad ir šī atkarība no naftas. Otrs, otra problēma ir vidas aizsardzība tādu negadījumu gadījumā. Es gribētu teikt, ka komisija strādā pie šī jautājuma un drīz mēs nāksim klajā ar iniciatīvu. Uh, Nu, tur iesaistīsies visi komisāri Ettingers, Batočnika kungs, e, visi komisāri iesaistītie e, piedalīsies, un es domāju, ka priekšsādētājs Brozo arī e, nāks klajā ar iniciatīvu. Un es ļoti priec, labprāt jums varu pateikt, ka mums ir jāsadarbojas šajā jautājumā arī ar ASV Mums ir jāsazinās ar viņiem un jācenšas sadarboties. Mums ir jāapgūst viņu mācību, ko viņi ir guvuši no šīs te katastrofas. Priekšādētā jūs jau minējāt šīs te mācības. Es gribu pateikties visiem par komentāriem, Es centos, es centīšos atcerēties visus priekšlikumus, gribu atkārtot. Es negribu pārņemt kompetences no citiem komisāriem, es cenšos sadarboties. Domāju, ka labākais veids, kā pildīt manu mandātu, ir darīt tieši tā, tāpēc es patiešām ceru, ka jūs būsiet eh, man sabiedrotie. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs, paldies, Maisners kundze, vai jūs gribētu to ko teikt, lai atbildētu? Ļoti īsi. Es arī gribu pateikties par komentāriem, par ziņojumu, jo vairumā te parādās tas, ka cilvēki atbalsta to virzienu, kurā es gribu iet. Tikai paskvalkungam gribu teikt, kurš teica, ka ne tas viss ir mūsu kompetencē, un tā pat šis ir mans pirmais ziņojums, un 50. pāns pan, eh, ir Tas tāds īpašs gadījums. Man vajadzēja izvēlēties, vai man e, koncentrēties uz transportu, kā Piečeka kungs to bija darījis, vai man atkārtot to, ko viņš ir darījis, vai arī man darīt kaut ko mazliet savādāk un es izvēlējos integrētu pieeju, jo mēs runājam par uh, jūrniecības tīkliem, un es esmu runājusi ar ostu iestādēm un kuģu īpašniekiem, un viss man teica, ka integrētā pieeja būtu vislabākā. Uh, un acīm redzot, mēs varam runāt par pētniecību, klimata pārmaiņām, vides aizsardzību, bet NV un ITRE komitejas nav iesaistītas. Un kur tad citur mēs skatīsim integrēto pieeja, ja ne šeit, jo mēs atbildam, mēs esam galvenā komiteja šajā tēmā. Un tas ir tas pamats manai pieejai. Es Pieči kungs, man liekas, ka mēs varam izmantot viņa mantojumu, ja tā drīkst teikt. Paldies, un es gaidīšu arī ceru uz turpmāku sadarbību. Paldies, ka ieradāties šorīt, komisāri. Paldies, Maisnēras kundze. Tagad tehnisks lietas grafiks ziņojumam ir grozījumi iesniedzam līdz 9. jūlijam transporta komitejā septembrī, kad visi būs svaigi atpūtušies pēc atvaļinājuma komisārs saka, ka jābrauc uz Krētu. Tātad plenērā mēs balsosim oktobrī, des, šī gada oktobrī. Tāds ir grafiks. Komisāri, liels paldies par jūsu veltīto laiku. Domāju, ka mums bija lieliskas diskusijas un arī deputāti lieliski piedalījās. Mēs ceram sadarboties ar jums arī nākotnē. Un, protams, Mēs ceram, ka kādu dienu mēs apmeklēsim šo vēsturiski skaisto Krētes salu. Un kas to zina? Varbūt mēs olīveļu, šo slaveno olīveļu arī pa, paņemsim sev līdzi. Jā, es ļoti jūsmoju par Krētu un olīveļu, bet paldies par jūsu darbu. Ok, kolēģis. Tā, kolēģi. <laughs> Dominik, Dominik, Dominik. Dominik, mums ir jāturpina. Nākamais darba kārtības punkts ir eh, vidokļa apmaiņa par stāja paneļa lēmumiem. Uh, Jūs atcerēsieties, ka Tikāla un, un Kofkungs ir pārstāvi. Tikāla kundze ir šeit, Koha kunga nav šodien te. Silvija, lūdzu. Teilor kungs jau ir prom, bet Silvijas dod vārdu jums. Liels paldies priekšsēdētāji! Es gribu īsi pastāstīt par STO grupas darbu. Grupa tika izveidota ar lēmumu 26 no 1092. gada, un citi lēmumi pēc tam ir grozījuši šo lēmumu. Tātad zinātniskā un tehniskā novērtēšanas komiteja par tehniski iespējamām iespējām, tas mēs gribam palīdzēt Eiropas parlamentam pieņemot dažādus lēmumus, lai izpildītu projektus, e, kas saistīti ar tehnoloģiju. Tā ir daļa no oficiālā Eiropas parlamenta darba. Stoa grupa sniedz Eiropas parlamenta komitejām un citām interesētām iestādēm neatkarīgus pētījumus, lai varētu novēr, veikt ietekmes novērtējumus. Vēl mēs organizējam fórumus ar dažādu dalību valstu un vispār sabiedrības zinātniskās kopienas dalību un tad tur var um, veikt šo zinātnisko sasniegumu sas, salīdzināšanu. Es gribu pasvietrot, ka mēs um, raugāmies ilgtermiņā, un tāpēc tas ir at, atšķiras no sekretarieta sekretariāta pētniecības nodaļas, viņa nu, uzdevums ir skatīties īstermiņā un pa sektoriem, pētniecības projektus, tā kā mēs neskatām projektus, kas ir ļoti īs eh, termiņā. Mēs pamatā cenšamies eh, skatīties pa, um, horizontālā veidā, kas var skart dažādas komitejas jautājumas ilgtermiņā. Mūsu darbs ietver, piemēram, zinātniskas analīzes, neatkarīgas analīzes, e, kur parādās kāda interešu konflikti. Sto komitejas viedoklis nevienmēr atspoguļo e, Eiropas parlamenta vairākumu viedokli, bet šie te mm, viedokļi tiek nodoti caur neatkarīgiem institūtiem Eiropas Savienībā. Mūsu budžets ir daļa no Eiropas parlamenta budžeta, un to pārvalda iekšējā politika, Baltikas ģenerāla mm, direktorāts. Un mēs ievērojam reglamentu stāvu. Mums ir 15 pārstāvi, viceprezidents Eiroparlamentā. Mums ir četri dalībnieki, kas atbild par tehnoloģiju un pētniecību komitejā, divi no nodarbinātības un divi no NV komitejas. Tad arī patērētoju veselība, vēl divi dalībnieki iekšējā tirgu, divi transportā un turismu, tas, es, tas tā esmu es un koks arī. Nu, un divi no lauksaimniecības komitejas. Stā dalībnieki e, darbojas divus ar pus gadus un šo mandātu termiņu var pagarināt. Stā komiteja vispār tie, kas sesiju laikā Strasbūrā, parasti ceturtdien no rīta. Diemžēl sēdes notiek tāpat laikā, kad notiek arī, piemēra, arī transporta komitejas sanāksme. Ehm, tā kā mēs cenšamies gādāt par to, lai būtu pēc iespējas vairāk stādu dalībnieku šajās sanāksmēs, un mēs cenšamies likvidēt šo te e, neveiksmīgo laika pārklāšanos, kad ir vairākas komitejas vienlaicīgi notiek. Strādājot kopā ar viceprezidentu Kohu un citiem kolēģiem, kas sadar, e, darbojas koordinācijas jomā, uh, Gada sākumā mums bija diskusija par iespējamiem projektiem, un Tran komiteja nosūtīja trīs priekšlikumus izpē, izpētēji. Bija arī citi priekšlikumi, viens no mans, viens no Tatarelas kunga. Un priekšlikumi no Tran komitejas ir šādi. Elekt elektrosistēmu fórums Eiro transportam, iespējas dzelzceļos vai velosipēdos vai elektroautomobīļos. Tas tika izvēlēts, eh, lai būtu finansēts kopā ar ekotransporta projektu un arī uh, projekts emisiju samazināšanai, kā arī fosilo kurināmo, fosilo degvielu samazināšanu jūrniecībā. Visi šie trīs projekti ir finansēti kopā eko transporta ietveros, un vēl divi projekti ir piedāvāti efektivitāti e, lidostu drošībai šīs projekts nesaņēma tik daudz balsu balsojumā, bet tomēr tās tiks iekļauts mm, kādā mazāk svarīgā projektā. Bija vēl projekts, kas ir saistīts ir ar jauno ēru skeneru sistēmās. Tātad šie bija divi priekšlikumi, kas balsomā neguva lielu atbalstu, bet kas tiks tomēr uh, e, iekļauti kādā no mazāk aptvērumu projektiem. Es tikai gribu piebilst, ka tie, kas no jums izrāda interesi, jūs noteikti varēsiet piedalīties rīt, rīt no 9.30 līdz 11.30 notiks konference, ko rīko mūsu tā komiteja par par vulkānisko pelnu izraisītajām grupā, eh, grūtībām. Mēs runāsim ar ekspertiem nu, eh, gaisa transporta jomā un par šo vulkānisko aktivitāti, lai mums nebūtu vairs nākotnē līdzīga situācija. Vēl es gribētu atgādināt, ka tagad šī mandāta sākumā bija 23 priekšlikumi projekti projektu priekšlikumi pētniecības jomā sto ietveros. Trīs no transporta komitejas. Mums ar, mm, ar kolēģi bija vēl divi priekšlikumi. Viens liels projekts ir šis te ekoefektīva transportu. Uh, un tas ietver elektroautomobīļus un elektrovelosipēdus. Ideja ir tāda, lai mums būtu arī elektrības pārdēve, lai šie transporta līdzekļi varētu pārvietoties. Pie ieejas ir materiāli no stāja komitejas, tur jūs atradīsiet aprakstu mūsu komiteju un informāciju, un es atbildēšu jautājumu. Paldies, tikā kundzē. Tagad Groša kungs, lūdzu. Paldies. Kolēks, kolēģis Koks vēl nav ieradies šeit. Un tās partijas grupas vārdā es gribētu pateikties par šo ziņojumu. Man ir daži praktiskas dabas jautājumi. Dokumentā ir runāts par tālsatiksmes transportu Eiropā. Izlasot šo dokumentu, es gribētu teikt, ka man prātā nāk daži vispārīgi jautājumi, piemēram, kas to visu koordinē? Kas koordinē šos daudzos pētījumus? ko veica Eiropas Savienības līmenī parlamenta vārdā. Manuprāt, tas ir svarīgi un būtu svarīgi, ka šāda iniciatīva nenotiktu paralēli, jo finansējums ir saistīts ar dažādiem pētījumiem. Tieši tāpēc, ka Tieši tāpēc šiem pētījumiem ir jābūt vērtīgākiem nekā papīram, uz kuru tie ir uzrakstīti. Jūs minējāt, ka šis pētījums nenotiek tikai pēc lūguma, ko iesniegusi viena komiteja. Es gribētu zināt, vai starp komitejām notiek koordinēšana šajā ziņā. Otrkārt, ja mēs runājam par konkursiem, kas tiek izsludināti pētījumu veikšanai, es gribu zināt, vai tam ir kāda konkrēta procedūra. Šī ideja pati par sevi ir ļoti laba, un informācija, ko jūs tur varat atrast, arī ir laba, bet tā ir ierobežota Ungārijai, Grieķijai un Dānijai. Tad jautājums ir šāds. Ja man vajadzētu runāt vai padomāt par tālsatiksmes transportu Eiropā, tad jāsaka, ka diemžēl šis pētījums ir ierobežots tikai uz trim valstīm, un tādējādi mēs nevaram iegūt tādu plašāku ieskatu Eiropas Savienībā kopumā. Paldies, saka priekšstādātājs. Un tagad nākamais runātājs. Es varētu daļai atbildēt uz šo jautājumu, jo iepriekšējā sasaukuma lau, laikā es strādāju kopā ar Silviju. Un es pievērsos tā satiksmes transporta nākotnei. Es gribu teikt dažus vārdus pār šiem ierobežojumiem un arī par pētniecības institūtiem, kas veids pētījumu. Jūs runājāt par dalībvalstu izvēli, kur tiek veikts pētījums. Protams, viss ir atkarīgs no tā, kurš veids šo pētījumu. Piemēram, Beļģijā varētu veikt arī šādu pētījumu situācijas analīzi, bet uh, apstiprinājums tam vēl nav gūts. Ja mēs paveramies uz šo uzdevumu, tad tam ir trīs posmi. Un šīs trīs valstis arī ir attiecīgi jāizpēta. Mēs arī veicam šo pētījuma pirmo posmu kur pētniecības institūts tika lūgts izskatīt šo jautājumu. Ir vairākas politikas iespējas. Tiks sagatavot arī secinājumi par to, kādi pasākumi ir jāpieņem Eiropas Savienības līmenī. Kad mēs runājam par stoā, mums ir jāatceras tas, ko tad mēs sagaidām uh, no sto dalībniekiem. Šiem cilvēkiem ir jāpaveras uz laiku posmu divu līdz trīs gadu garumā. Dažreiz nepieciešams gads pirms tiek panākta vienošanās par konkrēta pētījumu veikšanu. Šis laika periods ir divi līdz trīs gadi. Protams, ka es piekrītu, ka pirmais lielākais projekts par ekotransportu varētu mūs interesēt, jo mēs runājam par pilsētu mobilitāti. Jautājums ir tāds, par ko tad ir panākta vienošanās? Kad notiks šis pētījuma projekts? un kādi būs tās secinājumi. Vai tas būs dokuments, vai mēs runājam par papildu pētījumiem, un visbeidzot, priekšsēdētāji, nākamgad stoā veiks vairākus pētījumus. Varbūt mums vajadzētu pavērties uz grošu ziņojumu. Šajā komitejā mēs esam izskatījuši vidusposma uh, pētījumus, un mēs esam runājuši par 2020. gadu. Varbūt STOA varētu piestrādāt pie tā, kādus pasākumus ir jāveic, lai mēs varētu sasniegt savus uh, mērķus. Jā, Maisners kundze lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdātāji. Patiesībā uz vairākiem jautājumiem jau ir atbildēts. Es gribētu zināt, kad mēs varam sagaidīt rezultātus. Šīs tēmas ir ļoti svarīgas nākotnē, un tiem būs svarīga loma arī grošu ziņojumā. Mums ir vajadzīgi rezultāti ļoti savlaicīgi, lai mēs varētu tālāk nodot informāciju. Ko mēs darīsim ilgspējīga transporta ieviešanas jomā, kas tiek plānots? Salenova kundze lūdzu. Diemžēl Angļu kanālā nav tulkojuma. A, tagad, diem... Es patiesībā nedzirdēju jautājumu, jo nebija tulkojuma. Man arī ir jautājums, kas ir saistīts ar to, kā Alkatrova kundze teica. Kā tad šie pētījumi tiek sadalīti? Šķiet, ka mēs runājam par universitātēm, vai šie pētījumi tiek sadalīti tā vienādi un vienlīdzīgi. Un es tikai gribu uzdot jautājumu, kā šie pētījumi tiek sadalīti un kā universitātes un pētnieki arī tiek iesaistīti. Tagad došu vārdu tikau kundzei. Angļu kanālā nav tulkojumi, diemžēl. Jā, es gribēju vajadzētu, atsaucoties uz Groša kunga jautājumu, bija tehniski rakstura problēmas. Es varu jums pastāstīt, kas ir noticis šo pilnvaru laikā. Jūs varat iesūtīt lūgumu projektam STOA, un visi šie priekšlikumi tiek analizēti gada laikā un komiteja var nosūtīt atpakaļ šo pētniecības projekta pieteikumu. Protams, ka projektu ir vairāk un priekšlikumu ir vairāk nekā atvēlētie līdzekļi. Tad mēs izveidojam šo hierarhiju balstoties uz balsojumu katram konkrētam projektam. Un tie projekti, kas ir saņēmuši visvairāk punktus, tie arī tiek izvēlēti. Attiecībā uz šiem projektiem jāsaka, ka ir arī tehniskas specifikācijas, kas tiks sagatavotas, ko izmantos sagatavojot uh, līgumus. Es gribētu nolasīt piekto punktu sto noteikumos. Saskaņā ar finanšu uh, regulu un tās ieviešanu izvērtējumu veids viena vai vairākas līgumslēdzēja puses. Tas ir balstīts uz stoa balsojumu. Kad projekts ir izvēlēts, Mums ir attiecīga procedūra, lai piešķirtu līgumu. Un tas ir balstīs uz publiskā iepirkuma procedūru. Mēs strādājam kopā ar dažādu dalību valstu zinātniskajiem pakalpojumiem. Mēs uh, izskatām darbības aspektus, un rezultāti arī tiek prezentēti, lai mēs visi zinātu, uz ko mēs tiecamies, un pēc tam to lūgs sagatavot arī gala ziņojumu, ko attiecīgi izvērtēs ārēja neatkarīga struktūra, kas nebija iesaistīta pētījumā. Mēs varam tādējādi apstiprināt to, ka ziņojumiem būs augsta zinātniska kvalitāte. Ņemot vērā to procedūru, kam tiem ir jāaiziet cauri, es arī atbildēju Simpsona kunga jautājumu. Pētniecības institūti un universitātes, kam interesē šie jautājumi, var piedalīties šajā procesā vai arī darboties kā konsorcija, izējot cauri iepirkuma procedūrai. Atbildot uz uh, Maisners kundz jautājumu, jāsaka, ka ir īsi projekti no trim līdz deviņiem mēnešiem, un tad ir arī projekti vienu līdz divu gadu periodam, kas var ilgt līdz pat trim gadiem. Runāt par runājot par ekoefektivitātes transportu, jāsaka, ka tas ir ilgtermiņa projekts, un mums būs jāsagatavo arī tehniskās specifikācijas. Šis būs ilgtermiņa projekts. Mēs, protams, ņemam vērā arī Alkatraki kolēģi teikto. Mēs pārliecināsimies par to, lai tehniskās specifikācijas sakristu ar Groškunga ziņojumā teikto mēs arī ņemsim vērā strateģiskos mērķus, ko ir izstrādājusi transporta komiteja. Manuprāt, es esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem par to, kā mēs sadarbojamies ar universitātēm vai konsorcijiem. Jūs kā komiteja vienmēr varat iesniegt priekšlikumus stāvā. Bet mēs veicam tādus savstarpēji saistītus pētījumus. Ja tas būs tikai transporta projekts, mēs to nevarēsim finansēt uh, caur sto. Es ceru, ka esmu atbildējusi uz jūsu jautājumiem. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, es esmu gatava uz tiem atbildēt arī vēlāk. Mēs uh, informēsim jūs arī koordinējošā līmenī uh, un arī komitejas līmenī, lai jūs varētu sekot līdzi projektu ieviešanai. Paldies tikau kundze un paldies arī Koka kungam, kas pārstāvēja jūs šajā transporta komitejā. Un tagad mēs nonākam pie citiem jautājumiem. Man nav informācijas, ka kāds vēlētos izteikties. Un tieši tāpēc es gribu atgādināt, ka nākamā sanāksme notiks Briselē pirmdien 12. jūlijā pulksten 15. Paldies, ka jūs ieradāties! un koordinatoriem. Tagad būs koordinatoru sanāksme.